Voilà, nous reprenons la sēdi. Atsākam plenārsēdi. Vakardienas protokols ir pieejams, vai kādam ir kādi komentāri? Nē. Tad līdz ar